Cari colleghi, innanzitutto. Cienījamie kolēģi. Innanzitutto voglio augurarvi. Gribētu eh, visiem novēlēt eh, laimīgu jauno gadu. Un eh, Sakarova mm, balvas sakarībā arī gribētu sveikt visus prēmijas saņēmējus. Tas ir kā simbols visiem tiem, kas cīnās.